turpināt dialogu politiskā un tehniskā līmenī. Esmu pārliecināta, ka mēs varam uh, īstenot uh, atklātas diskusijas ar Poliju. Un ir ļoti svarīgi nodrošināt tiesiskumu dalību valstīs. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, kas balstās uz savstarpēju uzticību un atzīšanu. Paldies uh, komisijas vicepriekšsēdētājai par uh, sniegto paskaidrojumu par to, ka nevar uh, domāt par nākotni, ja netiek nodrošināts tiesiskums. Tagad vārds politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms uzstājas eh, Roberta Metzola. Paldies! Jā, situācija ir ļoti steidzama, un tāpēc mēs šodien runājam par Poliju. Mēs esam šeit, jo Polijas pilsoņi arī ir eiropieši, un viņi nav pelnījuši mazāk aizsardzības un mazāk tiesību kā jebkurš Zviedrijā, Itālijā vai Vācijā. Un jānodrošina tas, lai nebūtu tāda situācija, kad viņiem ir liektas jau kādas tiesiskuma iespējas. Uh, Polijā. Mēs eh, šodien runājam, jo šis ir eh, tāds kā pēdējais eh, darbības mehānisms. Mums ir jānodrošina tiesiskums, nevis kādi aizspriedumi. Mums ir jānodrošina Eiropas vērtības, nevis pagātnes aizspriedumu valdība. Un tas ir gluži ironiski. Pēdējo reizi, kad mēs runājām par tiesiskumu sistēmu Polijā, tas bija par situāciju pirms 89. gada. Ko Polijas valdība izdarījusi? Tā ir atkāpusies atpakaļ pagātnē ķērusies pie regresijas un apspiešanas taktikas, eh, kas ir pretēji visam, par ko ir cīnījušies Eiropieši un eh, visām Eiropas vērtībām. Ja tas ir tas, ko simbolizē polijas valdība, tad eh, drosmīgie tiesneši pa pastāv par pilnīgi ko citu, un mēs raugāmies uz šiem tiesnešiem ar cieņu un godinam viņus. Viņi ir simbols poļu drosmē, ko pasauli apbrīno un ir sekas tām, ka Polija ir Eiropas Savienības dalība valsts. Te ir noteikumi šajā klabā, kura, kurus visi esam vienojušies ievērot. Tā ka komisijā jāizmanto visi iespējami instrumenti, lai attiecinātu uz Poliju pagaidu pasākumus, lai aizsargātu Polijas iedzīvotājus. Mēs nevaram pieļaut šādu pret valstisku darbību, Un mēs esam šeit, mēs eh, sniedzam eh, savu roku, tad lūdzu nepagrieziet Eiropai muguru. Liels paldies! Nākamā uh, sociālistu un demokrātu grupas uh, vārdā uzstājas uh, Lopes Agilārkungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Jurova, kā jūs zināt, esmu priekšsēdētājs. Uh, Lībē komitejā, kur tiek runāts pār principiem, kur ir iestrādāti otrajā līguma pantā. Tiesiskums un demokrātija, kas ir nevis vairākuma likums, bet gan tiesības minoritātēm un opozīcijai, kā arī e, vāru nodalījums. Diemžēl attiecībā uz Ungāriju nācās uzsākt septītā panta procedūru un tagad uh, Eh, Polijai šķiet, ka ir uzkrājušās eh, leģislatīvas reformas, kuras nopietni apdraud tiesu varas neatkarību. Eh, Disciplinārā kamera, kas tika atzītā mm, kā neatbilstoši no kopienas tiesas puses un citi notikumi. Mēs arī uzskaitījām veselu rindu citu, uzklausījām veselu rindu citu notikumu, tāpēc mēs pilnībā atbalstām uh, to, ka jāturpina, jāgarantē e, Lībe komitejas mandāts, lai pastāvētu pastāvīgs ietvars pastāvīgām e, demokrātijai un tiesiskumam, kas būtu visaptverošs, pastāvīgs, kas iesaista visas dalību valstis un kas periodiski pārskata to, kā tiek izpildīti principi, kur ir iestrādāti um, pamatiesību hartā un ies, Eiropas tiesībās. Mēs nedrīkstam pieļaut konstitucionālu sabrakumu. Mēs nedrīkstam piebraukt antikonstitucionālistiskas darbības nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī. Paldies! Paldies! Tālāk Simečkas kungs riņu Eiropu vārdā. Paldies, priekšsādātāja vice, priekšsādātājs kundze. Es atceros, kad mums pagājušo reizi bija šīs eh, debatas eh, pirms četrām nedēļām, un eh, mēs teicām, ka situācija Polijā ir bezprecedenta situācija, ka nekad Eiropas Savienības vēsturē nevienas valsts valdība nav tik ļoti centusies kontrolēt tiesu varu, un tagad te esam četras nedēļas vēlāk, situācija ir pat vēl pasliktinājusies. Polija ir pirmā dalība valsts, kur Eiropas Savienības tiesību īstenošana novada pie tiesneša atlaišanas. Konstitucionālā tiesa, kurai vajadzētu būt uh, augstākajam tiesiskums sargam, tā veids uh, valdības uh, norādījumu izpildi. Laiks iztek, jo ja pat augstākā tiesa ir pilnīgi valdības rokās, nu, no, tad tas varētu novest pie pilnīga pilnvaru nodalījumu pārtraukuma beigšanas eh, konkrētā dalība valstī. Mēs nerunājam par polijas vai polijas valdības sodīšanu, bet te ir vienkārši iemesls. Mums ir jārīkojas un jāaizsargā Eiropas Savienības eh, pilsoņu demokrātiskās un pilsoniskās tiesības, un te mēs runājam par polijas pilsoņiem. Mēs bieži vien dzirdam, ka rietumi ir uh, ar tādu īpašu attieksmi pret Poliju nesaprot, viņi nesaprot, ko nozīmē reformēt uh, postkomunisma varas uh, un tiesu struktūras. Uh, manu vecāku ģimeni cieta no komunistiskā režīma un gribu norādīt, ka tiesiskums nav juridiskās tradīcijas jautājums, bet tas ir tiesas un konstitucionalitātes princips Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Uh Tagad vārds eh, Blaško kungam no eh, ID grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Tas ir tik tiešām pārsteidzoši, ka atkal mēs Eiropas parlamentā runājam par eh, kaut kādu paziņojumu par tiesiskumu apdraudējumu Polijā Mēs varbūt varējām runāt par to, kāpēc apvienotā karaliste ir izstājusies, bet gluži pretēji atkal mēs dzirdam spēcīgs paziņojums par valsts suverenitātes ierobež ierobežošanu un par patriotismu ierobežošanu. Jauni o, regulējumi un regulas un iejaukšanās pilsoņu dzīvē notiek, bet tagad mūsu priekšā ir kampaņa pret tiem, kas grib aizsargāt demokrātiskumu Polijā tiek izvērst šie kampaņi pret Poliju, jo tā ir tā, kas grib ieviest savu demokrātiskumu koncepciju. Un tiem, kas cīnās pret to, atkal tas viņiem tas nav pieņemams. Es eh, pieņemu, ka nevienam nav tiesība iejaukties neatkarīgas valsts iekšējās eh, lietās, jo tad, kad eh, tas ir noticis, nu tad vēsture parādīs, ka nekas labs no tā nesanāk. Tāpēc jāuzdod jautājums, vai jūs to visu darat, lai panāktu domino efektu, Paldies, un tagad vārds eh, Terī Renkei no Zaļo grupas. Paldies, priekšstādātāja, eh, vicepriekšstādātājas kundze. Viena lieta ir taisnība nav eh, tie viens veids, kā veidot demokrātisku sistēmu. Ne visas demokrātiskās sistēmas ir vienādas, bet demokrātiskai sistēmai ir priekšnosacījums. Tas nozīmē vairākuma iegūšana, nenozīmē, ka var graut tiesiskumu un pamatiesības. Un es pieminu divus šos jēdzienus, jo a, a, tieši abas šīs lietas saskars ar uzbrukumiem Polijā. Tiesiskums, a, varu dalīšanas princips. A, un nevis tas, kā likumus diktē pie varas esošais. Un, protams, tas visvairāk skar tos, kam, uh, kas ir visstrauslākie un 7. pāntā procedūra ir jāizmanto un arī tiesiskuma mehānismā ir jāņem vērā šie apsvērumi. Bez Polijas šī savienība nekad nebūs pilnīga. Polijas pilsoņi ir Eiropas Savienības pilsoņi tā vietā, lai vainotu Briseli vai Eiropas Savienības tiesu vai kādu citu par to, kas notiek valstī. Polijas valdībai būtu jāiesaistās jāiesaistās atklātā, konstruktīvā dialogā, lai atrisinātu šo steidzamo un nozīmīgo problēmu. Un es aicinu šo vēstījumu arī nodot tālāk polijas uh, iedzīvotājiem. Eh, tiek īstenotas apmelošanas un iebaidīšanas kampaņas pret šā parlamenta deputātiem. Tas ir absolūti nepieņēmām. Mēs varam iesaistīties demokrātiskās debatēs, ja mēs tikai respektējam eh, mūsu sarunu partneri. Paldies! Paldies, redzēju jūsu zilo iekārtīti, bet, kā zinat, pirmajā uh, runātāju raundā nav iespējams uzdot zilās kārtītas jautājumu, tā kā lūdzu uzdodiet tie vēlāk, to vēlāk nevis šobrīd. Tālāk uh, vārds uh, Šidlo kundzei ECR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Polija ir veikusi visus iespējamos pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu valstī. Un ir skaidri jānorāda uz to, kas ir teikts līgumos. Ir jābūt ties, eh, objektīvai nediskriminējošai attieksmei. Un ir tiešām nožēlas vērts, ka eh, Eiropas parlaments rīkojas ļoti politizēti. Uh, Polijas tiesu sistēmai ir absolūti nepieciešamas reformas. Un saskaņā ar konstitūciju un līgumu un to, ko sagaida polijas pilsoņi, mēs esam uzsākuši īstenot reformas tiešu sistēmā un pabeigsim šo reformu īstenot. Tagad Polijā notiek juridiskas debates un arī politiska cīņa, bet Polijas tiesas un politiķi paši tiks ar to galā jo uh, to nosaka polijas likumi, un uh, iejaukšanās ir pretrunā ar likumiem un līgumiem. Uh, Eh, reformas ir veiktas arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs, piemēram, ja tiesnesis vēlas iesaistīties politikā, tad Francijā vai Vācijā, pie, piemēram, tas ir iespējams. Uh, bet reformās, uh, ko īsteno uh, Uh, Polijas valdība, tiek veiktas uh, pilsoņu interesēs, nevis dažu izredzēto interesēs. Mēs vēlamies pabeigt reformas īstenošanu un darīsim visu nepieciešamo. Šīs dienas debates ir politiskas un nav nepieciešamas, jo mēs jau pirms trim nedēļām diskutējām par tiesiskumu Polijā un tagad ir parādījušies jauni fakti, kas nāks par labu, it kā par labu tam, ka tiesiskums tiek uh, uh, ierobežots Polijā. Mēs neatrisināsim uh, šo problēmu, radot kādu citu realitāti. Uh, Komisāra Jūrova apmeklēja Poliju, un mēs apliecinājām, ka e, turpināsim dialogu, bet, lai varētu notikt dialogs, abām pusēm ir jāvēlas iesaistīties. Bet mums rodas tāda, ies, tāds iespējas, ka tikai polijas valdība ir gatava īstenot dialogu. Pēdējo trīs gadu laikā mēs esam centušies skaidrot valstī īstenotās reformas. Reformas e, balstās uz citu valstu pieredzi un mēs vēlamies, lai lēmumi tiktu pieņemti balstoties uz lēmumu, uz līgumu. Eh, jums jāatbild pašiem uz šo jautājumu, vai tā tas tiešām ir. Mums ir jādomā nevis par to, kas notiek Polijā, bet par to, kas notiek šajā parlamentā. Kādēļ Poliju kritizē par to, kas uh, pastāv citviet un ir sistēmas elements? un šie jautājumi ir uh, uh, vietējo parlamentu kompetencē, vai šeit tiek uh, spēlēts kādas politiskas spēlītes, un vai jūsu pienākums nebūtu pasargāt Eiropas parlamentu no tā, ka tas tiek izmantots kā politisks instruments politiskā cīņā. Mēs uzskatām, ka tie, kas uh, Uh, ir rosinājuši šīs debates, uh, vēlas ietekmēt prezidenta vēlēšanu kampaņu Polijā. Mans viedoklis ir tāds, ka nevajag klausīties tajos, kuri nepiekrīt demokrātiski pieņemtiem lēmumiem un cenšas ietekmēt gala rezultātu. Ir nožēlas vērts, ka daži poļu politiķi nesaprot uh, ka uh, šīs uh, debates uh, tikai nodarīs kaitējumu savienībai. Polija ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet ir arī suverēna valsts, un kā suverēna dalība valsts, tā darām. Mēs esam līdzatbildīgi par Eiropas Savienības attīstību, un mēs uzņemamies savu atbildību, tāpat kā citas dalību valsts, un vēlamies, lai arī attieksme pret mums būtu tāda prati kā pret citām valstīm. Kā bijusī Polijas premjerministre, varu jums teikt, uh, Polijā pastāv tiesiskums, un mēs rīkojamies atbilstoši Polijas konstitūcijai un Eiropas Savienības līgumiem, un mūsu valsts ir suverēna un arī tāda paliks. Nākošais runātājs deputāts Arvanītis no Goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Nav taisnīgi uzskatīt, ka Eiropas parlamentam vai Eiropas deputātiem nepatīk eh, Polija, taču mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šāda veida politikam eh, definē no jauna pamatiesību hartu tās īstenošana, kā arī Eiropas Savienības tiesības un vērtības. Pašreizēja Polija ir pret vairākiem principiem pamatiesību hartā attiecībā uz vārdu brīvību, minoritāšu tiesībām un pat sieviešu tiesībām. Vē... Tad, kad valdība mainās, pamatvērtības nedrīkst tikt grozītas. Tāda ir mūsu nostāja, un es ceru, ka visas politiskās grupas sadzirdēs mūsu balsi. Tautas partija, eh, liberāļi, sociālisti, kreisie. Uh, Paldies! Nākošais runātājs kolēģis eh, eh, Puģs de Mons. Dārgie kolēģi, kad mēs runājam par tiesiskumu Eiropā, un tīpaši Polijā, eh, tas ir jādara. Jo, ja daļa no Eiropas Savienības nerespektē tiesiskumu, tas ietekmē visu Eiropas Savienību. Tomēr problēma pastāv, ja Eiropas Savienība piemēro dažādus standartus atkarībā no valsts. Ja ir jāsargā tiesiskums Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienības iestādēm ir jābūt gatavām rīkoties vien ar jebkuru uh, Eh, valsti būt vājam ar stipro, stipram ar vāju arī ir tiesiskuma pārkāpums. Un šodien diskusijas dalībnieki var jautāt, eh, kāpēc, piemēram, Spānijā var nerespektēt apvienoto nāciju hartas vai Eiropas eh, justīcijas tiesas nolēmums? Kāpēc? Var piekrist tam, ka Spānija ieslog cietumā politiskos disidentus. Uh, un kavē piekļuva Eiropas cilvēktiesību tiesai. Nopietni, lai stiprinātu tiesiskumu Eiropas Savienībā, mums ir jāpārtrauc piemērot dubultus standartus. Paldies! Un nākošais runātājs ir deputāts Halickis. Oh, sorry, you... Atvainojiet, es redzu, ka e, ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Pusminūte. Tik tiešām pusminūtes jautājumu uzdošanai. Paldies, eh, priekšsēdētāji Puģdemonkungs, ar visu cieņu. Kā jūs varat dot mums eh, norādījumus par tiesiskumu? Eh, jūs bijāt pirmais valdības vadītājs Katalonijā, kurš nerespektēja tiesiskumu, kad jūs vienpusīgi pasludinājāt uh, neatkarību, e, nerespektējot Spānijas konstitūciju, autonomiju statusu. E, jūs vairāk kārtīgi respektē, e, ne, neņēmat vērā konstitucionāls tiesas lēmumu. Un, ragot, kā to sa savienot ar jūsu tikko dzirdēto paziņojumu sēžzālē? Pusminūte, minu, jā. Man ir iespēja skaidrot skaidri šo dubulto standartu. Ja es rītā dodos uz polijas un pārliecināts, tad uh, Eh, Polija respektēs manu deputāti imunitāti. Es netikšu aizturēts. Ja es rīt dodos uz Spāniju, esmu pārliecināts, ka Spānijas lēmiestādes nerespektēs manu deputātu imunitāti, un es tikšu aizturēts un ielikt cietumā uz visu atlikušo dzīvi. Tieši tāda attieksme nav pieļaujama Eiropai aizstāvot tiesiskumu vietās, kur tas tiek apdraudēts. Paldies, un tagad nākošais runātājs ir deputāts Halīckis. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs nav debatas par tiesu varu, jo šādā reforma polijā nav notikusi. Ir ilgākas rindas, ir uh, Eh, augstāks tiesu nodevas un pilsoņi ir eh, vīlušies. Šeit ir runa par to, ka viena, eh, ka tiek sagrābta vara valstī un no valdošās partijas puses ir vērojama nesodāmība. Piemēram, viens no simboliem bija Eh, tiesas priekšsēdētājs, kurš saplēsa tiesas nolēmumu. Tas ir simboliski tam, ko eh, polijas vāra darīs ar Eiropas likumiem, un mēs nedrīkstam eh, un nevaram tam piekrist, jo pilsoņiem ir jāpaļaujas uz viņu tiesību pasargāšanu un tiesneši strādā visā Eiropā, visai Eiropai un pilsoņiem. Es dzirdu, kā Poliju. Polija satrauc Eiropas Savienību. Nē, tā tas nav. Ir tiesneši, kas ir pakļauti disciplinārām prasībām caur propagandistiskām kustībām. Mēs varam, piemēram, komisijai sniegt labas vēsts. Po, uh, E, Polijas sabiedrība ir apsūdzējusi tos, kuri vēlas dzīvot e, nesodāmībā. Paldies, nākošais runātājs deputāts, deputāta Bārta. Jā, paldies. Komisija, Zvenēcijas komisijas neaks, neatkarīgi eksperti ir konstatējuši, ka uh, Eh, tiesneši Polijā atrodas eh, neiespējamā situācijā, viņiem draud disciplinārs sots par Eiropas Savienības tiesību normu uh, piemērošanu. Un tomēr šis likums tika pieņēmts un prezidents to parakstīja pretēji visiem brīdinājumiem. Uh, līdz uh, pagājušai nedēļai disciplinārā palātā atcēla no amata tiesnesi un noteica viņam arī algas samasinājumu un Uh, tikai un arī uh, augst, konstitucionālā tiesa ir uh, atcēlusi lēmumu, kas tika pieņemts balstoties uz Eiropas Savienības tiesību lēmumu. Un tā tad mēs redzam daudzus nelielus likumus, kas uh, noved pie tā, ka Polijā vairs nepastāv tiesu varas neatkarība un tādēļ uh, ir jāvēršas uh, komisija Eiropas Savienības tiesā un nedrīkst uh, pieļaut to, ka netiek pildīti pienākumi, tā skaitā tiesiskumu nodrošinājošana. Uh, Priekšstādātāji ir vairākas zilās kartītes paceltas, bet uh, es varu dot vārdu tikai vienām un uh, pirmajam, kurš pacēla kartīti. Paldies, man ir uh, jautājums. Jūs pārstāvat Vāciju šai parlamentā likums, par ko jūs runājat. 107. pāns šajā likumā. Ja Eiropas Savienība uh, uh vēršas pret uh, tiesiskumu uh, polijā, tad tiesnesis ir jāsauc pie atbildības disciplinārā kārtībā. Bet, ja palūkojamies uz Vācijas atbilstošo likumu, tad jūs kā tiesnesis varat nonākt cietumā uh, uz pieciem gadiem, kura tad ir bargāka versija tā, kas ir spēkā Polijā vai Vācijā. Es gribu teikt, ka es nepārstāvu Vāciju šeit, bet gan Eiropas Savienības pilsoņus. Uh, Otrkārt, Šidlo kundze jums meloja, sakot, ka Vācijas tiesneši nevar darboties politikā, ne AFD partijā, uh, Eh, šeit eh, šie eh, partijas pārstāvi sēž arī Bundestagā, un jūsu minētais likums attiecas uz gadījumiem, kad tiesneši tīšu prāts nepareizi interpretē likumus, bet Polijā ir runa par Eiropas Savienības tiesas nolēmumu un dažādu izpratni par tiesību normu skaidrošanu. Nākamais runātājs Strugārio kungs. Chair. In January... Paldies! Eh, janvārī tiesneši no 25 valstīm eh, klusumā eh, atbalstīja savus poļu kolēģus. Mums vajadzētu arī šeit paust solidaritāti visiem polijas tiesu sistēmā, kas cenšas saglabāt savu tiesiskumu, bet tikai vārdos nedarbos. Komisāri, jums ir taisnība. Tas, kas šobrīd notiek polijā, Tā nav reforma, bet tā ir sagraušana. Mēs nedrīkstam vienkārši sēdēt un skatīties, kad valdība pa gabaliņām sagrauj to, kas ir jaunas dalība valsts identitāte, jo tā, Eiropas Savienības juridiskajā DNS e, ir tiesas, kas darbojas, e, kas nodrošina godīgus tiesas nosacījumus un kas ievēro Eiropas Savienības tiesību aktus tagad Polijas varas iestādes ar pieņemtajiem likumiem attālina savu valstu no Eiropas un uh, apdraud Eiropas Savienības likumu ievērošanu. Es te uzklausīju savus kolēģus, kas runāja par reformu. Es domāju, ka šī ir tā reforma uh, no seniem laikiem, kura padalīja uh, Eiropas Savienības likumus par nēsošiem Nu, tad atgriezīsimies un vērsīsimies pie polijas kolēģiem un atgādināsim, ka Polija ir galvenā ieguvēja no Eiropas Savienības līdzekļiem, un tad uh, varbūt uh, sakārtosim šo likumdošanu un uh, nepieļausim šo līdzekļu tik, tiek, izsniegšanu tik lielā mērā. Paldies! Varbūt, ka būs iespēja atbildēt. Te ir vairāki pieteikumi zilās kartītes jautājumi. Višņevskas kundze grib uzdot jautājumu jums zilās kartītes jautājumu. Vai jūs to pieņemat? So we... Nē, nevēlos pieņemt jautājumu. Ar, uh, Tālāk uh, Striks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Polijas valdība ir nostādījusi tiesnešus ārpus likuma. Viņi ne, tiek ne tikai iebiedēti, bet kriminalizēti par savu darba veikšanu, un tas ir par neatkarīga tiesneša darba veikšanu atbilstošais tiesību aktiem. Tas ir vēl viens satraucošs solis. Uh, Eh, ceļā uz eh, diktējošu nedemokrātisku valsti. Jo tas ne tikai grauj kārtību, bet tas atņem pilsoņiem iespēju būt aizsargātiem pret varas iestādēm. Un gal galā tas skar mūs visus, jo mūsu visu vērtības tiek pakļauts riskam nesodāmība, eh, mazina tiesiskumu ievērošanu un pastāvēšanu. Tāpēc aicinu komisiju turpināt darbu un uzsākt pārkāpumu procedūru un prasot Eh, šī likuma pārtraukšanu, atcelšanu, un dalību valsts nedrīkst atstāt visu darbu Eiropas Savienības institūcijām. Ir svarīgi arī, lai valstu vadītāji uzņemtos savu atbildību un vērstos pie polijas eh, valdības. Viņiem ir visi instrumenti viņu rokās, gan politiskie, gan juridiskie, bet līdz šim viņi ir devuši priekšroku vienkārši slēpties aiz komisijas muguras. Priekšsēdētāja tiesiskuma māja deg un eh, polijas iedzīvotāji ir jāaizsargā. Ir vēl viens zilās kartīts jautājums. Vai pieņemat zilās kartīts jautājumu no Višņevskas kundzes? Jā, lūdzu, tad Višņevskas kundze, lūdzu, 30 sekundes varat uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Iepriekšējais runātājs teica, ka tiesneši protestēja Eh, pret eh, tiesu varas reformu. Jā, miermīlīgā veidā, jo polijas eh, varas iestādes garantē viņu drošību, ne tā kā Francijā, kur tiesvaras pārstāvi, kas protestēja, nu, tika mm, fiziski aizskarti. Kā ir lauksēmniekiem, kas saskars ar netaisnīgumu? Ehm, mēs vienkārši darām visu, kas nepieciešams, lai sakārtotu situāciju. Es atvainojos, es nesaprotu šo jautājumu kontekstu. Tiešām atvainojos, jūs atsaucāties uz iepriekšējo runātāju, kas runātāja par mierīgiem protestiem, kas ir taisnība, jā, mēs visu to redzējām. Un eh, notika ļoti pamatots protests eh, pret tiesnešu uh, Uh, profesionālo uzdevumu veikšanas uh, ierobežošanu. Tātad par to, ka viņiem neļaujams lemt uh, neatkarīgi. Jūs domājat, ka demokrātiskums ir tikai vairākuma tiesības. Demokrātija nozīmē, ka jāaizsargā visi, arī mm, mazākuma pārstāvi. Un demokrātija nevar darboties bez tiesiskuma. Paldies! Turpinām debates. Tagad vārds Gonzāles Ponskungam. E, šķiet, ka polijas slimies tādas vairāk domā par konfrontāciju, nevis kompromisu. Pēc komisārs Jurovas apmeklēja mēs cerējām uz dialogu, kas būtu nopietnas un caurskatāms. Savukārt mēs redzējām jaunu likumu, kas ir vēl viens aizskārums tiesvaras neatkarībai. Kopš eh, janvāra vairāk nekā 40 eh, tiesneši ir pakļauts sankcijām par to, ka tie ne, neatzīst valdības veiktos pasākumus. Eh, justīcija vajā tiesnešus. Kāds tad ir reformas mērķis? Uzlabot uh, E, justīcijas administrācija vai pakļaut justīciju politiskai kontrolei. Tāda justīcija, ko kontrolē politika, nav savietojama ar demokrātiskām vērtībām Eiropā. Ar nožēlu jāsaka tas, bet tas, ko redzam Polijā no reforma, tā ir represija. Tad, kad tiesu neatkarība tiek apdraudīta, tad komisija, Eiropas justīcijas tiesa un mēs varam iejaukties. Tiesu loma ir uh, Eh, nodrošināt to, ka tiek ievērots tiesiskums Eiropas Savienībā. Paldies, vēl viena zilā kartīte. Eh, paskaidrošu, saskaņā ar noteikumu mēs varam vi pieņemt vienu zilo kartīti eh, vienam runātājam otro zilo kartīti no tās pašas personas nevaram pieņemt, kolēģi Višņevska, tāpēc dodu vārdu tagad kolēģim Biedronam. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš nāca pie vāras partija likums un taisnība. Ministrs grozīja justīcijas sistēmu pretrunā ar lēmumiem un pilsoņu lēmumu. Polijas Eh, valdība dodas uz eh, katastrofu, tā skaitā Eiropas eh, fondu iesaldēšanu, ar vienīgo interesi aizstāvēt savas partijas intereses, un tas ir reāls apdraudējums, par kuru, diemžēl, maksās visi pilsoņi. Laimīgā kārtā. Polijā šobrīd nav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 šobrīd uh, tik daudz piekritēju šādiem jauniem notikumiem. Mums ir jādomā par ikdienas pilsoņu, kuri uh, eh, savu uh, eh, partijas uh, likums un taisnību dēļ maksās ļoti augstu cenu, to taiskaitā Eiropas fondu iesaldēšanu. Bre nobremzēsim šo trakumu poliģā. Ir zilā kartīte, vai jūs pieņemat to? deputāte Kšapčinska. Paldies, priekšsēdētāji! Ik viens no tiem, kur runāja par poleksit, vienkārši meklē skandālu. Esmu no Polijas ievēlēt deputāti, esmu Polija, te lepna par savu valsti nāciju ar skaistu, bagātu vēsturi un tās personālajām, un mēs nedrīkstām eh, zaudēt tādu valsti. Tas būtu tā, it kā pēkšņi Vācija, Francija gribētu stāties eh, ārā no Eiropas Savienības. Cienīt, eh, E, Jemā kundze, arī esmu, es esmu polis, lepns par to, ka esmu polis, o, lepojos ar otro vissenāko e, konstitūciju e, pasaulē, valsti, kura uzvarēja komunismu. Bet es redzu, ka ir ienaidnieki vēl sliktāk nekā komunisti, kuri grauj manu valsti vēl vairāk nekā to darīja komunisti. Un tas šobrīd notiek Polijas republikā debates nav paredzētas, turpina priekšsēdētāji bet zilās kartītes jautājums. Nākošajai zilai kārtīte ir jāuzdod jautājums, un tas nav papildus uzstāšanās laiks. Tagad dodu vārdu kolēģei Kellerei. Paldies! Priekšsēdētāji! Eh, dargā komisāra Jūrovā, eh, dārgais komisārs Renders, eh, dārgie kolēģi, cienījamo komisijas pārstāvi. Tās ir rokas Gdaņskā, ku, izgatavotas Gdaņskā, balsti Gdaņskā izgatavoti, kuri ir mūsu karokā atbalsti. Un tā ir Polija, bet mēs to vairs neatpazīstam caur tās jaunos valdību, jauniem disciplināriem pasākumiem pret tiesnešiem, kuri. Uh, um, nevēlas atzīst, atzīt jaunās valdības veidotos reformu pasākums. Mēs atzīstam progresīvas valdības, kas veido pakāpeniski uh, savu tiesiskumu. Tas ir, ir tiesiskuma un mūsu demokrātijas balsts. Dārgie kolēģi, mums ir jāstiprina brīvības un tiesiskuma telpa. Mums ir nepieciešams spēcīgas tiesu iestādes, kuras uh, Eh, ir spējīgas īstenot būtiskus, eh, būtiskus eh, pasākumus, kā piemēram cīņa pret terorismu un citi, kādi pasākumi ir iecerēti, lai jūs izbeigtu ar šo stāvokli, kas apdraud tiesiskumu polijā. Paldies! Tagad nākošais runātais deputāts Bilčiks priekšsēdētājs, komisāri Jurova. Esmu Eh, pra, eh, lepns Eiropietis no Centrāla Eiropas. Eh, mūsu reģiona līderi bija ar redzējumu brīvai Eiropai. Centrāla Eiropas seja ir mainījusies uz labāko miers un demokrātija ir izplatījušies kontinentā. Un mēs varam balstīties uz tiesiskumu viscaur Eiropas Savienībā, bet problēma ir kā nevienmēr tas tā notiek, un kā Slovāks esmu nobažījies pār tiesiskumu kvalitāti viscaur Eiropas Savienību, un tāpēc es vēlos aizstāvēt gan Polijas, gan Eiropas justīcijas neatkarību. Ticiet man, arī es esmu no Centrāla Eiropas Eh, mūsu vienīgais uzdevums ir sekot tiesiskumam, demokrātijai, Polijai un Eiropas Savienībā. Dārgie kolēģi, visu Eiropiešu uh, interesēs mēs nedrīkstam pieļaut eh, justīcijas ne, nepiemērotu izmantošanu, kā tas notiek šobrīd. Paldies, kolēģis Mandl. Paldies, uh, uh, viceprezident, komisārs, komisāra kungs ir. Uh, uh, es uh, ļoti dziļu saikni jūtu ar polijas pilsoņiem, kā austrietis. Mums, austriešiem, ir daudz, mēs esam daudz pateicības parādā polijai. Uh, un uh, daudz uh, ir bijis ciešanu 20. gadsimtā. Mēs uh, zinām, ka otrais pasaules kars uh, sākās ar uzbrukumu Polijai un pēc tam Austrijai, pamatojoties uz meliem. Un poļi uh, šo uh, valdību, kas apdrauda tiesiskumu, nav pelnījuši un uh, viņi tāpat kā visi Eiropas Savienības pilsoņi ir pelnījuši tādu valdību, kas nodrošina tiesiskumu, un arī viņu bērni ir pelnījuši tiesiskumu. Uh, Tālāk vārds Muresan kungam. Paldies priekšsēdētāji godā tie kolēģi pašreizējā Polijas valdība un tā saucamā uh, likuma un tiesiskuma uh, valdība uh, rī, partija rīkojas pret tiesiskumu ikdienā un mums jāskatās uz valdības darbiem, nevis jāklausās viņu vārdos. Tā saucamā uh, tiesu reforma ir uh, demokrātijas graušana. Viņi saka, ka tā ir dekomunizācija, sistēmas modernizācija, bet patiesībā tas ir autoritārisms. Turklāt mēs zinām, ka Polija ir daudz kas vairāk nekā pašreizējā valdība. Valdības nāk un iet. Un, uh, ties, godīgie tiesneši iestāsies par demokrātiju, tiesiskumu, nebaidoties no draudiem. Un Polija uh, ir arī uh, godīgi uh, žurnālisti, kas vēršas pret valdības propagandu, aizstāv vārda brīdību. Mēs uh, atbalstām Polijas tautu un valdībai sakam ieklausieties savas valsts tautā. Uh, priekšsēdētāji. Ir uh, uh, kolēģis Alevska vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūsu rīcībā 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Liels paldies, priekšsēdētāji! Nesmu pārliecināta, vai jūs to zināt, bet 20 tūkstoši polijas pilsoņu demonstrēja uh, atbalstot polijas valdību. Un es nezinu, vai esat iepazinusies um, iepazinies ar Eiropas Savienības līgumu, un tur nav paredzēts pilnvars ne komisijai, ne parlamentam noturēt šādas debates un es aicinātu priekšsēdētāju nekritizēt nevienu valsti šādā veidā. No question, so... Te nebija nekāds jautājums, vai jūs vēlaties, lai eh, kolēģis atbildētu. Es eh, došu viņam iespēju, jo jūs centāties vienkārši iegūt papildus runāšanas laiku, un tas nav pieņemami. Tā ka lūdzu 30 sekundes atbildēji, bet, kā es teicu, mēs turpmāk pieņemsim tikai jautājumus. Priekšsēdētā jautājums bija skaidrs, vai es zinu Eiropas Savienības līgumu un um, līgumu par Eiropas Savienības darbību. Atbilde ir vienkārša. Jā, cienījamā kolēģe, tāpat arī zinu pantus. Uh, līgumā, kuros ir runa par Eiropas vērtībām. Tāpat arī zinu, ka tas ir mūsu pienākums aizsargāt tiesiskumu uh, visos Eiropas Savienības uh, nostūros un malās, jo tā ir Eiropas vērtība. Tāpat arī zinu par desmitiem tūkstošu cilvēku Polijā, kas ir izgājuši ielās, uh, prasījuši tiesiskumu, protestējuši pret valdību, un mēs paužam savu solidaritāti. Paldies! Turpinām uh, debates. Nākamais uh, uzstājas deputāts Pospišils. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Šidlo kundze savā runā pieminēja Čehijas republiku, un es esmu piecus gadus bijis tiesis, tieslietu ministrs Čehijas republikā. Mēs nevajājam uh, tiesnešus. Mums šādu likumu nav. Jā, tiesnešus var stākt pie atbildības par procedūras novilcināšanu, bet nekad tos nesodām par politiskiem uzskatiem. Bet jūsu 5. februāra likums ir Eh, ne, kaut kas absolūti eh, nesamērojams ar eh, Čehijas republikas likumiem, tas ir pārspīlējums, un jūs necenšaties rast kompromisu. Jūsu prezidents, diemžēl, to parakstīja, un šis likums stājās spēkā tiesneši norādot, ka, jā, un es uzskatu, ka tiesneši ir jāsoda tad, kad viņi novilcina uh, Uh, procedūru, bet jūsu īstenotā reforma ir ļoti slikta un nepieņemama. Stikorska kungam vārds. Paldies. Uh, runāšu. Šī valdība cenšas vienkārši uh, tus Tošenovska kungam uzvelt atbildību par uh, notiekošo, un tas ir pilnīgi bezatbildīgi un mm, uh, ne, uh, neiedomājam. Viņam grib uzņē, uzvelt atbildību par lidmašīnas katastrofu Smoļenskā pirms desmit gadiem. Un uh, šīs uh, disciplinārā ties, tiesu palāta nav atbilstoša Eiropas Savienības tiesību normām un to izpratnēju un pateicos komisijai par centieniem atjaunot tiesiskumu polijā. Priekšsēdētāji nevaru dot vārdu visiem, kuri pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, jo nav tik daudz laika, bet es došu uh, vārdu uh, vienam runātājam no katras grupas. Uh, Un tagad vārds Polčaka kungam. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem skutečně přesvědčen. Paldies, priekšstādātāji. Esmu pārliecināts par vienu lietu. Mums ir kopīgi noteikumi un kopīgas vērtības, un ja šādas vērtības tiek apdraudētas, tad mums ir jārēģē. Un šis ir iemesls, kāpēc šodien notiek debates. Situācija ir ļoti skaidra, tiesiskums ir apdraudēts vienā dalību valstī, un tas pilnīgi skaidri grauj arī mūsu kopīgo savstarpēju uzticību. Manuprāt, šāda rīcība ir nepieņemama, tāpēc es eh, tiešām būtu priecīgs, ja Šedlo kundze atcerētos eh, savu runu, kad viņa bija eh, premjera, kad mēs runājam par konstitucionālām reformām viņas valdībā, un viņa pateica mums, ka viņa pieņems rezultātus atbilstoši Venecijas komitejas rezultātiem. Nu, nekas tāds nenotika, un jūs tagad šodien mums stāstat, ka jūsu reformas ir viss kārtībā, tas ir pilnīgi nepieņemami, jums vajadzētu kaunēties par to. Paldies, mēs turpinam ar uh, Purekundzi. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, biju Eh, pārsteigti, ka pēc sanāksmes eh, ar Ursulu von der Leyen polijas eh, premjerministrs norādīja, ka nav runa par tiesiskumu, ka par to netiek runāts. Nu, kā tad var būt, ka šī tēma nekad netika pieminēta, un es ar tādu piesardzību vēroju to, kad Horvātijas prezidents saka, ka tiesiskums nav viņa prioritāte. Es domāju, ka mums vajadzētu pārtraukt šīs debats par tiesiskumu polijā. Mēs zinām, ka uh, Daudzi mehānismi ir bijuši neefektīvi, arī septītā panta mehānisms. Tāpat zinām, ka konstitūcija tās nosacījumi tiks eh, joprojām pārkāpti, un eh, mēs zinām, ka tas ir pret eh, pilsoņiem vērsts. Un jāsaka, ka es ļoti uzmanīgi visu vērošu, man liekas, laiks ir iztecējis. Es domāju, ka Eiropas komisijai jābūt aktīvākai, mums vajag dzirdēt, kas tiks darīts, lai aizsargātu pilsoņus un tāpat polijas tiesnešas komisāru. Mums nepieciešama konkrēta darbība. Paldies un vārds Jurovas eh, kundzei. Alipade. Parlament je že leta 2007. Priekšsēdētāji, eh, mūsu Eiropas Savienība ir balstīta uz vērtībām, pretējā gadījumā tā sabruks. Liels eh, vairākums ir paudis nostāju, ka eh, situācija Polijā ir drauds tiesu varai. Mēs arī rezolūcijā esam definējuši savu pozīciju. Un tiesiskuma situācija ir pasliktinājusies, septītais pants nav devis rezultātu. Uh, Eh, ir ticis apstiprināts eh, likums eh, Polijā, kas soda tiesnešus par politiskiem uzskatiem. Tāda situācija ir tikai sāsinājusies. Te vajadzētu domāt varbūt par Eiropas līdzekļu iesaldēšanu, neizsniegšanu Polijai, jo Polija cenšas ietekmēt savu tiesu sistēmu. Un mēs nedrīkstam, nevaram teikt, ka uh, Eh, tiesiskuma trūkums ir izolēts eh, gadījums, jo tas var atkārtoties citās valstīs un eh, tas var skart arī citas politiskās partijas. Priekšsādātāji, godātie kolēģi, katru reizi, kad esam Strasbūrā un diskutējam par polijas tiesu reformu, mani pārsteidz. Uh, ar kādu dedzību polijas kreisie un centristu uh, deputāti uzbruk savai dzimtenei uh, ja viņi ir izlasījuši 2019. gadā 19. decembra Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, uh, kur ir teikts, ka Tādēļ uh, vien, kā tiesnešus ieceļ uh, parlaments, nevis tiesnešu padomu, nevar uzskatīt, ka nav uh, varas dalīšanas princips re, respektēts. Tāds, tas ir Vācijā un ASV, un Polija ir izvēlējusies savu risinājumu uh, tiesnešu um, neatkarības nodrošināšanai. Viņi ir pirms un pēc iecelšanas neatkarīgi, bet iecelšanas procedūra uh, nav uh, uzskatām par neatkarīgu. Nākamā runātāja Krāh uh, Tomašičs uh, kundze. Uh, šobrīd uh, Polija ir nonākusi institūcija uzmanības centrā, jo tā vēlas demokratizēt savu sistēmu. Tā ir skumjā patiesība. Uh, Eiropas birokrātija nesaprot uh, postkomunistu valstis un tas novērt pie interešu konflikta. Eh, pretējā gadījumā eh, jaunās demokrātijas nekad nesasniegs eh, izvirzītos standartus. Šeit ir runa par sistēmisku kļūdu. Daļa no vecās komunistiskās sistēmas saglabājās un kļūpa par jaunās demokrātiskās sistēmas elementu un šie elementi kavē pagātnes izzināšanu un arī traucē pārējas procesu uz demokrātiju, un tieši šāds pārējas process ir nepieciešams postkomunismu valstīm. Priekšsēdētāji, tagad es uh, Uh, saku, ka no katras grupas būs iespēja uzstāties tikai vienām deputātām brīvā mikrofona procedūrā, un līdz ar to šī procedūra noslēgta. Tagad vārds komisāram Reindersam. Paldies, eh, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Es vēlētos atgriezties pie dažiem aspektiem, kuri izskanēja šajās debatēs. Un pirmkārt, runājot par jauno likumu, jo tas ir jauns fakts, ir jauns likums pēc mūsu pēdējiem debatēm pirms pāris nedēļām. E, esiet pārliecināti, ka komisija vienmēr ir atvērta dialogām ar dalībvalstīm problēmu risināšanai, bet mēs nešaubīgi izmantosim visus rīkus, E, kas ir mums pieejami, lai respektētu Eiropas Savienības likumdošanu. Jaunais likums vieš bažas par tā atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai e, attiecībā uz Eiropas Savienības likumu primārumu, tiesu neatkarību un uz jautājumu uzdošanu e, Eiropas justīcijas tiesai. Komisija analizē likumu detaļās un Atbildot uz atsevišķu deputātu komentāriem, atkārtoju to, ka Eiropas justīcijas tiesa pieņēma lēmumu, ka e, justīcijas organizācija dalībvalstīs ir to kompetencē, bet ir fakts, ka tad, kad šī kompetence tiek īstenota dalībvalstī, ir jārīkojas atbilstoši savām, saviem pienākumiem Eiropas Savienības e, likuma ietvaros un Eiropas Savienības likums pieprasa respektēt tiesiskumu un ko, konkrēti tiesu neatkarību. Tas atbilst patiesībai, jo polijas tiesas ir Eiropas tiesas, un e, tām ir jānodrošina tas, ka polijas pilsoņi var pilnībā e, izmantot savas tiesības, Eiro, ko tām paredz e, Eiropas likumi. Līdz ar to esmu nobažījies jaunā likuma sakarā, un es kā justīcijas komisārs. Eh, vēlos norādīt, ka komisija, kā līguma sargātāja, izpildīs visas savas prerogatīvas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības likumu ievērošanu. Tāpat arī es atzīmēju to, ka eh, disciplinārā kamēra turpina darboties neraugoties uz augstākās tiesas nolēmumu. Un eh, šajos nolēmumos augstākā tiesa atzina to, ka disciplinārā kamera nav tiesā Eiropas Savienības un nacionālā likuma izpratnē. Uzsver to, ka iepriekšējie nolēmumi ir saistoši un ir jārespektē. Nacionālajām tiesām ir jārespektē nacionālajie likumi atbilstoši justīcijas tiesas interpretācijai. Un jāatzīmē, ka 4. februārī disciplinārā kamera lēma pār tiesneša atcelšanu, kurš vēlējās piemērot 19. gada 19. novembra justīcijas tiesas nolēmumu. Un Viņam tika atvilkti 40% no algas. Eh, augstākā tiesa nolēma to, ka Nacionālā tiesa padome nav tādējādi neatkarīga struktūra, tomēr padome turpina darboties. Un 31. janvārī tā atlasīs sešus kandidātus disciplinārajai kamerai, no kuriem divi ir pašreizējie Nacionālās uh, tiesu padomes locekļi. Noslēdzot šodienas debatas pāris vārdi pār uh, eh, konstitucionālo tiesu, atgādina to, ka sava, uh, 17. gada decembrī par attiecībā uz 7. pantu komisija secināja to, ka neatkarība un leģitimitāte konstitucionālajai tiesai tiek nopietni apgrautas un līdz ar to polijas likumu konstitucionalitāte nevar tikt garantēta. Šajā sakarā var atzīmēt to, ka pēc augstākās tiesas nolēmuma e, tribunālā e, tiesā ir e, vērsušās vairākas iestā, iestādes un pašreizējā situācija ved pie juridiska haosa. Un šajā sakarā atbildus šādu situāciju ir eh, tas, ka neatkarīgs tiesas lēmumi ir pilnībā jārespektē visām iestādēm. Noslēgumā piebildīšu to, ka komisija strādā pie visaptveroša tiesas tiesu meha mehānisma, kas būs preventīvs līdzeklis visām dalībvalstīm un sniegs kopsavilkumu uh, dažādām, uh, dažādām situācijām, balstoties uz dažādiem informācijas avotiem, lai varētu atspoguļot reālo situāciju uz vietas. Tas ir paredzēts, lai novērstu agrīnus uh, tiesiskuma uh, sistēmas uh, Uh, aspektus, un tas attieksies uz visām dalībvalstīm vienbalsīgi. Un uh, tā ir viena no uh, komisijas darba iniciatīvām 20. gadam. Šis pasākums jau ir operatīvajā fāzē. Mēs esam izveidojuši kontaktpersonu tīklu dalību valstīs, kas palīdzēs to sagatavot. Un arī ziņojums būs daļa no jaunā tiesiskuma cikla piesaistot eh, Eiropas parlamentu un padomi. Tomēr vēlos skaidri norādīt, ka šis preventīvais mehānisms neaizvieto tādus mehānismus kā pārkāpuma procedūra un septītā pranta procedūra, kur pierādījumi ir nepieciešami. Mēs turpināsim izmantot visus rīkus mūsu rīcībā, lai varētu eh, veicināt un sargāt tiesiskumu visās dalībvalstīs, tā skaitā Polijā. Paldies! Dankeschön, Herr Kommissar. Paldies, komisāra kungs, un tagad vārds valsts sekretārei Briņķai. Honorable members, ladies and gentlemen, Uh, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vēlreiz gribu uzsvērt, ka prezidentūra un padome uh, uzskata, ka tiesiskuma jautājums un pamatiesību ievērošana Polijā ir ļoti svarīgi. Varu sniegt pārliecību, ka prezidentūra pievērsīs lielu uzmanību šeit paustajiem viedokļiem šajās debatēs. Turpmākie soļi attiecībā uz 7. pānta procedūru padomē Kaut gan tiesiskums ir viena no prioritātēm uh, Horvātijas prezidentūras laikā, prezidentūra nevar eh, noteikt eh, padomes darbu visā pilnībā un tās eh, secinājums. Tāpēc mēs darbosimies, runāsim par šo jautājumu nākošajā vispārējā lietu padomas sanāksmē. Paldies! Paldies! Līdz ar to debates noslēgušās. Pirms pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, saskaņā ar 2018. Uh, gada 28. jūlija padomas lēmumu un ņemot uh, vērā apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Nīderlandes